priekšsēdētāji. 2008. gada 14. februāris, kā Svētā Valentīna dienas dāvana priekšsēdētāju konferencē, nolēma, ka intergrupa sanāk kopā tikai ceturtdienā. Kopš tā laika mēs esam mēģinājuši atrisināt šo jautājumu. Mums tas neizdevās. Intergrupa šodien priekšsēdētāji. Tam ir jāsanāk eh, dienā, kas nav piemērots, kad nekad nav zāles un nekad nav tulkojuma. Es runāju ne tikai e, cilvēktiesību intergrupas e, pārstāvis, bet ar lielākā, lielāko daļu parlamenta intergrupu pilnvarojumu, pārstāvot tos deputātus, kas ir pieder pie intergrupām. Un lūdzu, pilnīgi svinīgi, lai priekšsēdētāju konference pārskata un anulē 2008. gada 14. februāra lēmumu un atgriežas pie iepriekšējās situācijas, kad intergrupas bija brīvas. Ja tā nenotiek, tad vēlos norādīt, ka mēs pacelsim šo jautājumu plenārsēdes līmenī un eh, izlemsim, kas tad šajā parlamentā ir eh, suverēns. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, un tagad vārds Kirilov kungam. Paldies, priekšsādātāji. Šodien mēs atzīmējam 85. Uh, eh, gada dienu. Ďakujem, tak sa Tas atzīmē faktu, uh, kad ļoti daudz bulgāru tika izraidīti no uh, Turcijas. 800 uh, tūkstoši cilvēku toreiz cieta, toreiz tika atņemti īpašumi Bulgāriem. Šis jautājums ir pārunāts daudzkārt jau abās valstīs, tā skaitā arī augstā līmenī. Turcija uzskata šos cilvēkus par emigrantiem, bet ir daudz vēsturiski fakti un protokoli. Uh, Eh, no 1928. gada, kas ir pierādījums tam, ka viņi ir bēgļi. Eh, Erdogans jau nāca klajā ar piedāvājumu, eh, bet es domāju, šis jautājums būtu jāizskata Turcijas tiesās. Ir ārkārtīgi ciniski dažādas dokumentus pieprasīt no mirušiem cilvēkiem. 21. māja deklarācija aicina Turciju nodrošināt, lai tā vestu sarunas ar Bulgāriju šajā jautājumā. Es ceru, ka labā griba pārvaldīs kaimiņu attiecībās. Paldies! Ramosas kungs uz vienu minūti. Paldies, cienījamie kolēģi. Kā jau jūs zinat, piena sektorā ir asimetrija. Runājot par to, pa kādām cenām piena ražotāji var pienu pārdot. Šī asimetrija un cenu svārstīgums ir pieaudzis pēdējos gados, un tas eh, samazina, eh, pasliktina situāciju piena ražotājiem. Es tāpēc pilnībā atbalstu Eiropas piena uzraudzības aģentūras veidošanu jo ir nepieciešams saskaņot piena ražošanas apjoms un cenas. Eh, šī aģentūra, ko uzraudzītu Eiropas komisija, noteiktu tirgus vajadzības un izstrādātu piena cenu attīstības tendences. Šāda aģentūra varētu nodrošināt piena sektoram labāku stabilitāti un nodrošināt ir nepieciešams arī valsts atbalstu. Paldies! Paldies, jā, es noteikti esmu priecīgs par iečvalodu šeit. Tālāk, Kramerkungs lūdzu. priekšsēdētāja. 15. oktobrī Rainuša Post ziņoja par to, ka Sīms Kalas transporta um, komisārs esot teicis, ka Ātrgaitas vilciena satiksme uz Bratislavu ir ļoti svarīga Eiropas Savienības austrumrietumu asī, un komisija piešķir īpašu nozīmi e, šai līnijai. Stuttgart 21 ir ļoti svarīga līnija, vai tas tā ir vai nē, jo Valesa kungs, kas ir projekta koordinātors, teica, ka dzelzceļi ir ten projektu elementi punkts, bet mm, tā kā nav naudas trans-Eiropas tīklu attīstībai, tad visa nepieciešamā infrastruktūra jāfinansē no uh, valstu budžeta vai reģionālā budžeta. Es gribētu aicināt Kalasa kungu apstiprināt viņa teikto un skaidri un atklāti pateikt to, jo uh, pateikt to, ka Eiropas Savienība nefinansēs Študgārtē staciju. Paldies! Matijas kundze lūdzu vienu minūti. Priekšsēdētāji, paldies! Briselē Patreiz visu laiku skan vārds taupība, taupība un vēlreiz taupība. Šādas taupības rezultāti ir acīm redzami. Stabilitātes un izaugsmes plāni ir vienkārši kolektīvā laupīšana attiecībā pret Eiropas Savienības trūcīgajiem un pensionāriem. Mēs redzam bezprecedenta vispārējos streikus visā Eiropā - Grieķija, Spānija, Francija, tālāk Itālija, Portugāle kas ir paredzējušas streiku 24. un tas ir tikai sākums. Mans jautājums, cik daudz vispārējo streiku un demonstrāciju vēl ir nepieciešams? Cik daudz e, protesta saucieniem vēl ir jāizskan, lai Brisele beidzot saprastu vienkāršos cilvēkus, jo patreizie pasākumi krīzi tikai padziļina. Paldies! Paldies, Salavrakas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Grieķijas presē mēs pavisam nesen varējām lasīt, ka, jā, un to arī apstiprināja Grieķijas valdība, tātad mēs lasījām, ka cilvēki iebrauc Grieķijā, šķērsotās ziemeļu robežu bez atbilstošiem ceļošanas dokumentiem. Frontex centās risināt šo problēmu un apturēt šo e, iebraucēju vilni, izmantojot ziemeļu e, robežu šķērsošanas punktus, bet to nav izdevies, šo vilnu nav izdevies apturēt. Uh, šķiet efektīvāks ir darbs uz jūras robežām, bet attiecībā uz sauszemes robežām mēs redzam, ka pasākumi nav devuši vēlamo efektu. Es aicinu izpētīt šo situāciju, jo bēgļi mm, ir eh, tagad pārgājuši no jūras eh, robežas čērsošanas uz sauszemes robežas čērsošanas punktiem. Tad mums ir jāizveido eh, Frontex punkts kopā ar Čehijas republiku, Un mēs varētu nosodīt Čehijas republiku, jo Čehijas republika neko nedara, lai cīnītos ar bēgļu problēmu. Tā ir piešķir naudu, bet tā neko nedara. Paldies! Paldies! Tālāk Šagēdī kungs. Paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi! Es gribētu runāt par uh, Ungārijas ekoloģisko katastrofu, un, un es gribētu vispirms pateikties visiem tiem, kuri ir palīdzējuši mums un cietušajiem. Es domāju, ka pats svarīgākais šajā uh, situācijā ir tas, ka šī katastrofa šo, no šīs katastrofas varēja izvairīties un nebūtu bijuši šie upuri. Tādēļ es aicinu Eiropas Savienībai raudzīties, lai līdzīgas situācijas nākotnē tiktu novērstas. Privatizācijas līgumi tika parakstīti, un šīs privatizācijas rezultātā pie varas nāca oligārhi. Mēs uzskatām, ka šie privatizācijas līgumi ir jāpārskata, jo tas nav nācis par labu nedz ekonomikai, nedz drošībai. Paldies! Paldies, Svensson kungs, lūdzu! Tā, ka Paldies! Paldies, paldies, priek. paldies priekšsēdētāji! Paldies priekšsēdētāji. Šie jautājumi ietekmē mūs visus, tāpēc, ka tie ir globāli. Tāpat arī tie ietekmē mūsu eh, dzīvesveidu, tas ietekmē. Un ekspertiem ir jāmeklē risinājumi, lai varētu izvairīties no liela izmešu apjoma rūpnieciskajās darbībās, eh, kas eh, savukārt ietekmē mūs visus. Mums ir jāsargā apkārtējā vīde, tas ir visu pienākums. Un šodien eh, mums ir jāapzinās, ka lielais eh, izmešu eh, apjoms ietekmē apkārtējo vidi. Mēs vēlamies cīnīties pret to, ka ir tik daudz miljoni priekšlaicīgas nāves, kas ir jānovērš, un ir jārod risinājums eh, šīm problēmām, lai mēs varētu uzlabot ikdienas eh, eh, dzīvi mūsu līdzpilsoņiem. Mulțumesc, domnule președinte. Zilele... Paldies, priekšsēdētāji. Šajās dienās mēs vērojam konkrētus pasākumus, lai varētu uh, panākt lielāku energodrošību. Šeit ir runa par gāzes piegādi no multipliem avotiem. Šeit ir runa par uh, gāzes vadu starp parātu un Čegetu Rumānijā un Ungārijā, ko finansē Eiropas Savienība. Un šis finansējums ir modelis sadarbībai starp valstīm. Būs starp savienojumi. Tiks nodrošināts transports vis, abos virzienos līdz 2014. gadam jau, kā arī ar labā gāzes apgāde tiks stiprināta energo neatkarība šajos reģionos. Dalībvalstis, eh, abas valstis varēs palīdzēt vienotrai krīzes gadījumos, kā arī cenas noteikti reģionālā līmenī, nevis ar sarunās ar vienīgo piegādātāju. Tāpat arī gribu norādīt, ka Agri un Nabuko projektiem e, it abi ir veiksmīgi. Paldies, Mirskas, nākošais. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es gribu pievērst jūsu uzmanību interesantu momentu mūsu darbā. Ceturtdienas gandrīz visi Eiroparlamenta deputāti dodas prom no Strasbūras pulksten 13.30. Kā mēs visi labi zinām, uz šo laiku pasūtīts, pasūtīts speciālais vilciens. Paskaidrojiet lūdzu, kur ir logika? Kāpēc pulksten 16. mēs vienmēr plenārsēdes balsojumi par cilvēktiesībām. Kāpēc jūs plānojat balsojumus, ja zinat, ka 95% deputātu nav piedalījušies sēdē? Tā ir pilnīga muļķība. Es pārliecināts, ka mana runa netiks dzirdētā. Tā ir arī ļoti skumja, priekšsēdētāj kungs. Paldies! Κυρία Σάρπου, για ένα λεπτό. Paldies, priekšsēdētāji. Viena Eiropas Savienībās dalībvalstī eh, demokrātijas eh, saskaras ar sarežģītu situāciju. De, eh, parlamentā priekšsēdētājā 80 deputātu eh, priekšā paziņoja, ka viņi ir 170, eh, kaut gan bija 80. Bija, eh, bal, tika balsots par likumu ļoti nozīmīgi daudziem iedzīvotājiem jau no pensiju likumu, ar kuru tika paaugstināts pensionēšanās vecums. Tāpat arī jaunā veidā tika aprēķinātas pensijas samazinājuma virzienā daudziem pilsoņiem opozīcija bija pret un neatradās e, sēžu zālē šīs krāpnieciskās darbības gadījumā. Bez e, preses opozīcijas e, šis likums tiktu pasludināts no Rumānijas prezidenta puses. Nākošais runātājs Šmit. Today, Swedish... Zviedrijas valdība šodien saņēma juridisko atzinumu par uh, Davida Īsaka lietu, kurš Eritrejā atrodas cietumā jau vairākus gadus. Viņš ir zviedru žurnālists, kurš uh, tika ieslodzīts, uh, uh, ierobežojot viņa izteikšanās brīvību. Atbilstoši juridiskam atzinumam Eiropas Savienība un Zviedrija, balstoties uz cilvēktiesību konvenciju un balstoties uz cilvēktiesības uh, lēmumu, tātad mums ir pienākums veikt visus nepieciešamos diplomātiskos un juridiskos pasākums, lai Davida īsaka pamatiesības tiktu ievērots. Eritreja ir viena no nabadzīgākajām valstīm, un uh, tā ir atkarīga no Eiropas Savienības sniegtās palīdzības. Mums ir jāpieprasa, lai uh, Davids īsaks tiktu nekavējoties uh, atbrīvots. Eh, rīt Davida Īsaka brālis ieradīsies Eiropas parlamentā, lai tiktos ar parlamentu priekšsēdētāju un piebalgu kungu, lai eh, pārunātu šo juridisko atzinumu. Eh, priekšsēdētāja kungs, es ceru, ka tas liks Eiropas saimnības institūcijām likt lielāku spiedienu uz Eritrejas varas iestādēm un uh, prasīt Davida Īsaka atbrīvošanu tādēļ glābjot viņa dzīvību. Paldies! Un vārds uh, Džo Higgins kungam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 Priekšsēdētāji, e, septembrī es nedēļu pavadīju uh, Kazahstānā um, Eiropas parlamenta kreiso grupas delegācijas vārdā. Nazarbājevs ir izveidojis um, diktatorisku režīmu, nepārtraukti apspiežot uh, cilvēku tiesības. Mēs tikāmies ar cilvēku tiesību aktīvistiem un mēs saņēmām pierādījums uh, galējai brutalitātei Kazahijas cietumos, ko aprakstīja um, nesen atbrīvotie šie ieslodzītie, kur stāstīja par nepārtrauktām, eh, nepārtrauktu vardarbību, kas tiek realizēta pret viņiem. Bet Kazahstāna patreiz um, vada. Um, Eiropas Savienības eh, ekonomiskās sadarbības eh, organizācija, tā tās prezidējošā valsts. Un jāsaka, ka man ir tiešām kauns, ka nākamajā nedēļā Buzeka kungs pie sevi un Barozo kungs uzņems pie sevis Kazahstānas um, delegāciju. Tas ir tikai tādēļ, ka mūs interesē Kazahstānas nafta, bet es gribētu aicināt, lai tiktu runāts par cilvēku tiesību neievērošanu Kazahstānā, ko realizē Husēna Nazarbājevs un viņa režīms. Paldies! Paldies! Tālāk. Obermetkungs. Paldies! Vairāk nekā 30 cilvēki ir uh, pasludinājuši uh, bada streiku, mm, d, protestējot uh, pret. Uh, patreizējo režīmu Ķīnā, un jāsaka, ka bada streiks ir pabeidzies, bet protesti joprojām um, tiek realizēti tādēļ, ka tas pat cēlons un fakts, kādēļ tika uzsākts um, bada streiks, uh, nekas jau nav mainījies. Čīlei ir jārespektē uh, starptautiskās darba organizācijas 169. konvencija par tiesībām uz iepriekšēju konsultāciju un informāciju. Eiropas Savienības parlamentām ir jāizmanto visi tās rīcībā esošie politiskie instrumenti, lai nodrošinātu, ka Čīle ievēro savu starptautiskās vienošanās. Paldies, Stojanov kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju runāt par uh, Mm, debatēm, kas ir iecerētas uh, Bulgārijas uh, parlamentā saistībā ar referendumu par Turcijas uzņemšanu Eiropas Savienībā, bet man provocēja Kirilaukungs, jo viņš tiešā vārda nozīmē atkārtoja to runu, kur teica manas partijas vadītājs Bulgārijas parlamentā pirms dažām dienām. Un es gribētu jums pateikt, kolēģi, ka šie cilvēki, kas tika izrādīti, viņiem nebija tiesību uz um, savu mājokli, viņiem nācās uh, pamest uh, savus bērnus, jo uh, jāsaka, ka Turcija uh, realizēja ģenerālu mēģinājumu, realizējot uh, armēņu genocīdu un uh, arī tas pats uh, tika um, realizēts attiecībā uz Bulgārijas uh, iedzīvotājiem. Tādēļ mēs noteikti balsosim pret Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Skilakakis kungs, viena minūte lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Žāns Klots Junkers vakar norādīja, ka kopš 2008. gada mēs nepārtraukti dzirdam par to, ka Grieķijas valdība ir veikusi pareizos pasākumus un ka, bet jāsaka, ka Eirogrupa nemaz nebija oficiāla grupa, un Grieķijas deficīts sasniedza 500 miljonus, un tas bija divreiz vairāk nekā iepriekšējā gada mājā salīdzinājumā. Bet kā varēja notikt, ka šī Grieķijas krīze attīstījās nevienam nezinot? Vai tiešām Eiropas Savienības valstu finanšu ministri, kas sanāk kopā gan ECOFIN formācijā, gan Eirogrupā, vai viņi tiešām to nepamanīja? Vai tiešām šī šī problēma parādījās pēkšņi. Varbūt politiskie kritēriji, kas tika izmantoti, bija nepareizi. Grieķijas eh, pilsoņi arī nodokļu maksātāji, un viņiem ir tiesības zināt, kas reāli notika uh, aiz šīs slepenības uh, aizsega. Kas attiecās šiem kritērijiem, tie tiešām tiek izstrādāti un piemērot uh, slepenībā. Velīna Kungs. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jāsaka, ka Eiropas Savienības un Ķīnas galotņu tikšanās laikā 6. oktobrī situācija bija ļoti saspringta un noslēguma preses konference pat tika atcelta. Protams, tika izmantot dažādi aizbildinājumi, bet reāli mm, netika panākta vienošanās pār joņas valūtas kursu. Eiropas Savienība aicināja Ķīnu. Mm, Uh, devalvēt uh, tās uh, valūtu. Jāsaka, ka vispirms vajadzētu atzīt Ķīnu kā tirgus ekonomiku. Kopš jūnija um, jēņa, jēna ir būtiski pieaugusi savā vērtībā salīdzinājumā ar um, dolāru. Un šķiet, ka uh, E, joņas e, valūtas vērtība šajā gadījumā ir e, viens no elementiem, kas tiek izmantots, lai realizētu protekcionistisku tirdzniecības politiku. Ir neiespējami konkurēt, tīpaši šajā situācijā, kad eiro tiek mākslīgi celt tik augstu. Uh, es atvainojos, ka es jūs pārtraucu, bet jūs runājāt pārāk ilgi, tas ir negodīgi pret citiem kolēģiem. Es tik tiešām cenšos būt pēc iespējas godīgs sadalot runāšanas laiku, tāpēc lūdzu, kolēģi, pieturieties pie atvēlētās vienas minūtes. Uh, Dancilas uh, kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs. Uh, runājam bieži par to, ka jāsamazina transportējumies ceļu produktiem precēm, un tāpēc ir jāpielāgojas un jāstimulē e, lielopu gaļas ražošana attiecīgajā vietā uz vietas. E, nav pieļaujami, ka e, Eh, tiek importēti šie izstrādājumi no lieliem attālumiem, kamēr vietējiem ražotājiem jāpamat šis uh, sektors. Rumānija ir piektā valsts Eiropā uh, aitu uh, apjoma, aitu baru lieluma ziņā. Tomēr ceturtā daļa no šiem ganapulkiem uh, ir uzzudu, eh, izzuduši, kas var savukārt ļoti sliktāt atsaukties gan uz eh, darba, nodarbinātības, gan uz apkārtējās vīdes jautājumiem. Tāpēc mēs atbalstam īrijas priekšlikumu un sagaidām atbalsta pasākumus, eh, lai varētu atrisināt šo jautājumu. Nākošais runātājs Ārs Kristons Arsē. Paldies, priekšsādātāji! 2008. gadā mēs eh, piedzīvojām vismagāko pārtiks krīzi visā pasaulē. Tā bija vissmagākā krīze. Situācija bija īpaši smaga Āfrikā. No otras puses mums bija milzīgs uh, graudaugu apjoms saražots. Uh, lielie uzņēmumi līdz ar to var spekulēt un veikt darījumus biržās, preču biržās un tādējādi mākslīgi paaugstina graudaugu cenas, bet tāpat laikā no tā cieš miljoniem cilvēku citos kontinentos. Mēs nevaram pieņemt šādu veidu rīcību. Nepieciešams izstrādāt ietvaru starptautiskā un Eiropas līmenī, lai risinātu šo problēmu un lai ierobežotu šos uzņēmumus. Brigāda, senjor. Figreido kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien ir diena, kad mēs pievēršam lielu uzmanību jautājumam pret cilvēku tirzniecību. Šim jautājumam ir jāpievērš lielu uzmanību, ne tikai vārdos, tā lai mēs kaut ko reāli varētu darīt šīs situācijas labā. Ir simtiem tūkstošiem cilvēku, kas no tā cieši, ne tikai Eiropas Savienībā. Uh, Tā ir mūsdienu verdzības forma, ko veicina nabadzība un bats. Un no tās, kā es teicu, cieši miljoniem cilvēku pasaulē. Tā ir vissmagākā kapitalistiskās eksploatācijas un neokoloniālisma izpausmas forma. Un daudzas Eiropas Savienības vadošās valsts, zināmā mērā, par to ir atbildīgas. Eh, šodien ir Eiropas eh, diena cīņā pret eh, cilvēku tirzniecību. Cīņa pret nabadzību un cīņa pret cilvēku tirzniecību prasa, lai mēs veiktu konkrēts pasākums un beigtu šo neoliberālo politiku. Mums ir jābūt aktīviem sociālā un makroekonomiskā līmenī, lai mēs nodrošinātu attīstību un attīstības iespējas visās valstīs. Paldies, Obermājai kungam vārds. Meine sehr geehrten Damen un Herren. Paldies, priekšsādātāji dāmas un kungi. 67 gadus pēc uh, Musolīna režīma krišanas Dienvidu Tirolē joprojām ir uh, pieminekļi, kas tiek uh, uzturēti un saglabāti. Dienvidu tiroliešu izpratnē tas ir piemineklis netaisnībai, un tas nav pieņemams 21. gadsimta Eiropas komisāriem vajadzētu rūpēties par to, lai tiktu aizliegti Eiropas Savienībā visi fašisma un nacisma simboli. Fašistu pieminekļus Dienvidu Tirolē vajadzētu aizliegt. Un domāju, ka ir īstais laiks izstrādāt jaunu pieeju. Komisija ir norādījusi, ka minoritāšu tiesību pārkāpšana nozīmē Eiropas tiesību aktu pārkāpšanu. Minoritāšu aizsardzība ir jāstiprina Eiropas Savienībā un nepieciešams sankcijas pret cilvēkiem, kas to nedara. Sikierski. Sikierska kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. 2010. Eh, gads ir paziņots par gadu cīņai pret ārkārtīgu nabadzību. Jau 23 gadus šāda diena tiek atzīmēta. Ir notikuši daudz dažādu pasākumu visā pasaulē, lai parādzītu izpratni par to, ka ir daudz cilvēku, kas cieši no ārkārtīgas nabadzības. Šī diena ir paredzēta, lai parādītu sabiedrībai nepieciešamība, ka jārīkojas, lai cīnītos pret ārkārtīgu, uh, pret, pret dziļu nabadzību pasaulē, un ka tai jābūt vienai no mūsu prioritātēm. Mums tāpat detalizētāk jāaplūko, kāda ir nabadzības cēloņa Eiropā, un tieši tāpēc uh, pārtikas izdalīšana par brīvu 500 tūkstošiem cilvēku Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīga. Šajā kontekstā šī diena ir ārkārtīgi būtiska, jo uh, dziļa nabadzība valda lielā daļā pasaules. Paldies! Gutieres. Gutieres kungam vārds. Sergio. Sí, muchas gracias. Paldies, priekšsēdētājs. Starptautiskā diena cīņai pret cilvēku tiešniecību ir ļoti nozīmīgs datums. Un tas mums ir jāapzinās kā politiskiem atbildīgiem personām. Vairāk nekā 90% prostitūcijas gadījumu Eiropā ir saistāmi ar izsviešanu un šantāžu, tāpēc mums ir jādara viss iespējams, lai aizstāvētu cieņu un integritāti šīm sievietēm, kur tiesības aizstāv arī e, cilvēktiesību hartas mums ir jāpanāk vissanākās verdzības eh, formas izskaušanas. Eh, Spānija ir spērusi eh, nozīmīgus soļus šajā virzienā, vajājot cilvēktirgotājus un piedāvot aizsardzības pasākums sievietēm, kas kļūst par upuriem. Paredzamā direktīva cīņai pret cilvēktirdzniecību būtu nozīmīgs solis šajā virzienā, kā arī ir jāstiprina divpusējā sadarbība ar trešajām valstīm, lai varētu cīnīties pret šo parādību. Un es eh, vēlos vērst eh, parlamenta uzmanību uz šo nozīmīgo jautājumu, lai atrastos priekš, eh, priekšplānā. Paldies, nākošais runātājs Tarabella. Paldies, priekšsēdētāji. EFSA, pārtiks drošības aģentūra, ir nozīmīgs eh, avots, eh, kas varētu norādīt bīstam, eh, bīstamības pārtikas ķēdē. Bet, priekšsēdētāji, es gribētu norādīt, ka vairākas dalībvalstis, Dānija, Francija, aizliedz bisfenola A klātesamību dažādos izstrādājumos, taiskaitā knopīšos un arī 125 pieteikumi par dažādiem e, pētījumiem attiecībā uz ģenetiski e, modificētajiem e, organismiem ir iesniegta aģentūrai. Un es gribētu lūgt, lai maksimāli drīz EFSA un lauksaimniecības kopīgā uh, uzklausīšanā uh, mēs varētu izkliedēt tās bažas, kas eh, klājas pār pārtiks drošības aģentūras galvu. Paldies priekšsēdēt. Ivans, Ivāna kungs lūdzu, vienu minūte. Bună seara! Mesajul meu este adresat eh, președintelui. Sveicināti, man ir ziņojums eh, parlamentu priekšsēdētājiem Buzekam. Pirms dažiem mēnešiem jūs apmeklējāt Rumāniju un atbalstījāt uh, eh, Opojo valdību un taupības pasākumus. Uh, tāpēc uh, eh, Buzekulgam grib darīt zināmu, ka nu jau mēnesi Rumānija ir valsts bez parlamenta, nu jau mēnesi parlamentā Rumānija nesanāk sanāksmes, jo notika krāpšanās ar pensiju likumu. Eh, ko jūs dzirdiet arī no manas kolēģis Sārbo un parlamenta priekšsēdētājs eh, nepieņem pozīciju un arī nav izteicies eh, pret šādu praksi. Tāpēc es gribētu zināt, vai Būzeko kungs atbalsta šo Rumānijas partiju PDL un tos, kas ir tās priekšgalā. O, Kirjus Binev, Jāni Lepto. Paldies, Biņev kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka mēs visi cenšamies eh, izkļūt no krīzes. Citiem tas izdodas labāk, citiem sliktāk. Bet es uzskatu, ka mums visiem prioritāte ir spēcīgs Eiropas Savienības tirgus. Tādēļ esmu nobežījies par Eiropas Savienības uh, ieceri ieviest. Uh, beznodokļu tiecniecību ar Pakistānu. Es saprotu, ka Pakistāna ir daudz cietusi arī īpaši pēdējā krīzē, bet tas varētu apdraudēt Eiropas Savienības um, uh, tirdzniecību un rūpniecību, it īpaši tekstilu ražotājus. Es runāju viņu vārdā, jo viņi vērsās pie manis un lūdzu palīdzēt. Bulgārija ir neliela valsts, krīze uh, ir ļoti liela, bet uh, Pakistānas uh, produktu ienākšana uh, tirgu uh, šādos lielos apjomos par um, zemākām cenām, tas noteikti nav veids, kā risināt krīzes situāciju. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! deosebit de gravă par ekonomisko un sociālo eh, situāciju Rumānijā, kas ir ļoti smaga. Pretkrīzes pasākumu, kur pieņēmusi Rumānijas valdība, ir neefektīva un ļoti ar antisociālu raksturu. Tas ir uzbrukums pamatiesībām, runājot par veselības aizsardzību, ar tiesībām uz eh, veselīgu dzīvesveidu. Kāds ir rezultātu pasākums? 8% inflācija IKP kritums ievērojams. E, policija, kas iekausta protestētājus, tā izskaitā arotbiedrību pārstāvis iereģis, tas ir pilnībā pret pilsoņu interesēm, un tā ir valdība, kas pilnīgi neņem vērā Rumānijas pilsoņu intereses. Eiropas komisijai ir savi mehānismi tās rīcībā, lai tā varētu kontrolēt uh, dalībvalstu finanšu eh, politikas. Tāpēc komisijai būtu jāveic pasākumi saistībā ar šiem taupības pasākumiem, kas pārkāpja pamatiesības. Paldies. Nākošais runātājs Balčī. Ačiū, gerbiamas pirmininkē. Šī mēta spalio 10. diena. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. 10. oktobrī izcēlās ugunsgrēks uz uh, pasažieru prāmja Lisko, kas devās no Ķīles uz Lietuvu. Un uh, jāsaka, ka Eh, šeit bija būtisks problēmas ar pasažieru drošības pasākumiem. Jāsaka, pēc 11. septembra notikumiem mēs galveno uzmanību pievēršam avio pasažieriem un esam palaiduši garām drošību eh, citos eh, transporta veidos. Šis negadījums tikai vēlreiz pierādīja, ka ir jādomā arī par regulārām pārbaudēm citos transporta līdzekļos. Paldies, un tagad. Uh, Nevedalova. Thank you very much. Uh, Minūju tieši esam viedlā delegācija. Nevedālovas kundze. Paldies, priekšsādētāji. Es piedalījos vēlēšanu novērošanas misijā Kirgistānā, un mēs runājām ar ļoti daudziem partiju pārstāvjiem un arī Atumbājevas kundzi. Šķiet, ka valsts virzās pamazām uz parlamentārās demokrātijas pusi, un esošā situācija ir diezgan stabila, bet pēc tam, kad mēs aizbraucām no valsts, uh, izcēlās nemieri, un vairākas partijas apšābīja vēlēšanu rezultāts, kaut arī starptautiskās organizācijas norādījusi to, ka vēlēšanas ir notikušas salīdzinoši labi uh, valstī, kurā parasti vēlēšana standarti ir pilnīgi nepieņēmami. Un Un jāsaka, Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam būtu jādara vairāk, lai uh, izrādītu patiesu interesi uh, par valdību um, darbību uh, šajās valstīs, ne tikai Kirgistānā, bet arī Afganistānā, Pakistānā. Paldies! Last, but not least. Mr. Kalfin, one minute. господин председател. Бих искал да обърна вашето внимание на важни въпроси. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pievērst jūsu uzmanību dažiem svarīgiem ar datordrošību saistītiem jautājumiem. Uh, Mums ir jādomā par internetu risku novēršanu, kas ir daudz efektīvāk nekā ļaunprātīgas izmantošanas seku likvidēšana. Tam ir nepieciešami vairākas priekšnosacījumi. Vispirms drošībai kibervidē ir jābūt dinamiskai. Mums ir jau iepriekš jāparedz apdraudējumi. Otrakārt, eh, ar internetu saistītā likumdošana nedrīkst ierobežot informācijas tehnoloģiju attīstību. Treškārt, mums ir nepieciešama dinamiska horizonta horizontāla koordinācija starp visām institūcijām, kas ir saistīts ar internetu drošību, un visbeidzot mums ir nepieciešami starptautiskās sadarbības mehānismi. Es gribētu redzēt, lai Eiropas komisija mm, īpaši eh, rūpīgi sekot Eiropas Savienības kiberstratēģijas un drošības īstenošanai. Es domāju, šī ir vieta, kur koordinēt dalībvalsts politiku šajā jomā. Paldies! Tādējādi esam noslēguši šo darba kārtības punktu, un tālāk mēs runāsim par Eiropas standartizācijas nākotni. Ko Žušņika kunga ziņojums. Referenta vārds tiek dots jums. Paldies! Vážený pane předsedající, eh, vážená komise, vážení kolegové. Priekšsēdā